kolēģi, tādēļ mums ir jāparūpējas par pietiekami labu un stingru uh, tirgus kontrols procedūru, kurai garām nepaskries uh, nepamanīt neviena sīkākā kļūma. Paldies komisāra kungam, turpin priekšsēdētāji. Esam saņēmuši rezolūcijas priekšlikumu, esam beiguši debates un uh, rītdien notiks balsojums un tas notiks 12.00. Nākamā sēde notiks 14. jūnijā, tātad jau rītdien sāksim darbu 9, strādāsim līdz 2 un tad tālāk no 3 līdz 5 ar darba kārtību varat iepazīties tīmekļa vietnē un pagaidām sēdi pārtraucam priekšsēdētāji pasaka.